Dear colleagues, may I ask... Godātie kolēģi, lūdzu apsēžaties. Es vēlētos no sirds sveikt visu dalību valstu parlamentu pārstāvis šās pēcpusdienas sēdē. Paldies, ka esat ieradušies uz eh, šo viedokļu apmaiņu par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu 16. gada prioritāšu īstenošanu. Ļoti aktuāla tēma, ļoti aktuāls brīdis, un, kā jau teicu, mēs runāsim par 16. gada koordinēšanas pusgadu. Bet, eh, protams, nedaudz eh, pieskarsimies arī 17. gada plānošanai. Kā jau zināms, katra dalību valstu parlamenta attiecīgās komitejas pieņemtie lēmumi īsteno šā Eiropas ekonomikas pusgada realizēšanu katrā dalību valstī, tad eh, runājot par šo gadu un par nākamo gadu, tas ir ļoti aktuāls brīdis. 16. gada cikls šobrīd beidzās, Referents ir Santa Kungs Eiropas parlamentā un eh, nolūks bija iesaistīt eh, dalību valstu parlamentu pārstāvis pirms Santa Kunga ziņojums tiek pieņemts parlamentā. Ziņojumam eh, tiks iesniegt kā grozējumi, tā arī izveidot kompromisa grozējumi. Tāpēc jūsu ieguldījums šajās diskusijās ir īpaši nozīmīgs. Nu, un eh, vienmēr jau ir eh, interesanti runāt par Eiropas un dalību valstu ekonomisko specifiku un eh, īpaši par fiskālās situācijas statusu, kā tas atspoguļojas komisijas ziņojumā par 17. gadu. Ņemot vērā būtisko dalību valstu dalībnieku skaitu Un ņemot vērā to, ka tikai viens no dalību valstu parlamentiem var piedalīties šajās debatēs, tad uh, uzskat, ka mums šeit ir savākusies ekspertu grupa. Tulkojums ir pieejams 20 valodās. Līdz ar to, ja vēlaties piedalīties debatēs, tad aizpildiet šo specifisko pieteikšanās anketu un iesniedziet to zāles pārzemēm. Un tagad dod vārdu Santa kungam prezentācijā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uzreiz eh, sākšu ar to, ka griezīšos pie dalību valstu pārstāvjiem ar pateicību par to, ka piedalāties šajās diskusijās par Eiropas eh, pusgadu. Eiropas pusgads eh, un diskusijas ar dalību valstu parlamentiem notiek jau piekto gadu. Patreizējā ekonomiskā situācija tiek plaši apspriesta Eiropas parlamenta ekonomikas komitejā. Mēs vēlamies sagatavot konkrēti izpildāmas, e, konkrēti izpildāmas ieteikums Eiropas līmenī, kurus tad e, realizētu dalību valstīs. Otrakārt, dalību valstu valdībām saskaņojot savu fiskālās e, īstenošanas politiku un saskaņojot to ar komisijas valstīm specifiskajām rekomendācijām. Tā tad ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, kā uzlabot sadarbību pa, starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem tieši Eiropas pusgadā. Ir svarīgi sagatavot arī uz datiem balstītus ziņojumus kā dalību valstīs, tā arī Eiropas līmenī. Un, eh, protams, mums ir jāsadarbojas arī ar vēlētājiem. Dalību valstu parlamenti aizstāv dalību valstu intereses, bet Eiropas parlaments un komisija aizstāv Eiropas intereses. Bet eh, visā Eiropas līmenī, pat eh, ja tas varbūt ir ne visām dalību valstu līmeniem adekvāts, tad tam tomēr ir jātiek īstenotam dalību valstu līmenī. Politiķiem ir jādomā ilglaicīgi. Domājot tikai tuvredzīgos plānos, politiķi varbūt cer uzvarēt vēlēšanās, un tomēr arī komisijas valstīm specifiskajās rekomendācijās parādās konkrēti katrai valstī īstenojami risinājumi. Vienlaicīgi daļa šo komisijas rekomendāciju, um, kas uh, no 12. līdz 15. gadam ir būtiski pieaugusi. 2016. gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, uh, Komisija ir pārskatījusi e, savas, savus ieteikumus un ir palielinājusi e, kopfinansējumu konkrētajos fondos. Un tomēr dažādu fondu un īstenošana dalību valstīs nevienmēr ir perfekta. Tomēr e, ir jāatbild uz ļoti būtisku, di, uz ļoti prūt, būtisku dilēmu. Šķiet, eh, ka dalību valstis ir spiestas izvēlēties starp budžeta reformām, starp struktūrālām reformām un starp politisku vīziju. Un jebkurā gadījumā nevienmēr ir skaidrs, eh, ko mēs vēlamies panākt. Ir pagājis kāds laiks kopš viduslaikos teoloģiskos disputos tika izmantota līdzīga leksika, un tomēr. Kā nodrošināt ekonomisko izaugsmi? Es uzskatu, ka zināmai elastībai ir jābūt pieļautai, un tomēr Mēs nedrīkstam vairāk paļauties uz to, ka ir tādi lieli pilāri, kurus satricināt nav iespējams, ir gan. Struktūrālās reformas ir nepieciešams visiem, un tikai tā mēs varam cerēt uz Eiropas ekonomikas atvesaļošanos. Tikai tā mēs varam cerēt uz jaunu investīciju piesaisti, kā mobilizēt publisko finansējumu, publiskos fondus. Stabilitātes un izaugsmas paktu mēs diez vai kaut kad sasniegsim. Un tomēr Eiropas Savienībā dažādu dalību valsts atšķirības šķiet tikai vēl pieaug, un tas ir jauns izaicinājums Eiropas sadarbībai. Es eh, balstos uz ziņojumiem, uh, ko ir, ko ir sagatavojuši dažādi referenti, e, balstoties uz valstīm specifiskajām rekomendācijām. Mēs e, mēģinam uzmanību vērst uz e, investīciju piesaista Eiropas Savienības līmenī un to realizāciju dalību valstu līmenī. Kādas rekomendācijas ir domāts Eirozonas valstīm un ko komisija uzskata par katrai valstī visbūtāko? Mēs uzskatām, ka investīcijas eh, piesaistīt izdosies eh, tikai tad, ja eh, būs iesaistīti ļoti daudzi spēlētāji. Un tikai tā miljoniem iedzīvotāji uzlabos savu ikdienas dzīvi. Es esmu pārliecināts, ka šodienas sēdē izskanējušās idejas mums visiem palīdzēs turpmāk dzīvot. Thank you very much. Pils paldies. Mūsu referentam. Es redzu, ka Ferbera kungs vēlas izteikties ECR grupas vārdā labi. Tad mēs pārējiem pie mūsu nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Dimitr Bajarktārovs no Bulgārijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kolēģi, es vēlos paust Bulgārijas viedokli par eh, valstī specifiskām rekomendācijām 2016. gadam. Sākumā vēlos sacīt, ka Bulgārijas skatījumā Eiropas pusgads 2016. gadā bija vislīdzvarotākais un eh, efektīvi um, pielietojamais uh, līdz šim. Un Bulgārija ir iztenojusi centiens, lai racionāli šo procesu, protams, izmaiņas pieprasīja diskusijas un politiskā procesa stiprināšanu. Tāpēc mums ļoti patīk šī komisijas pieeja. Mēs uzskatām, ka šādu rekomendāciju jābūt mazāk, tām jābūt fokusētākām uz uh, vērstām uz konkrētiem mērķiem. Par spītam visam, tomēr mēs uzskatām, ka ir tādi elementi, kas eh, ir uzlabojami, lai panāktu augstākas eh, saistības politiskā līmenī. Komisija šeit jāieklausās konkrētos dalībvalstu argumentos, jāpanāk labāka koordinācija starp dažādajām Eiropas komisijas eh, nodaļām un dažādiem padomas formātiem. Tas attiecas uz tādiem gadiem, kad kāda konkrēta rekomendācija, kas ir vienas nodaļas pārziņā, ietekmē citas nodaļas darba. Šeit es domāju doku, rekomendācijas numuru 1 un 3, jo starp tām ir pretruna un tas ilgtermiņā varētu apdraudēt Bulgārijas fiskālo stabilitāti. Mēs uzskatām, ka valstī specifiskā rekomendācija numur 3, kas attiecas uz minimālo algas atalgošanas schēmas, ir jāsaist ar valsts specifisko rekomendāciju numur viens, kas attiec uz 2016.17. gada budžeta mērķa panākšanā. Vairāk kārt Bulgārija teikusi, ka mēs nepiekrītam šī rekomendācija. Mēs arī ECOFIN sanāksmē 17. jūnijā nolasījām savu deklarāciju un mēs sacījām, ka mums jāievēro stabilitātes un izaugsmes pakts. Vēl viena lieta ir šos valstī specifisko rekomendāciju stabilitātes veicināšanu. Bieži vien politika tiek mainīta un tāpat arī rekomendācijas. Tas eh, visu to procesu eh, tā kā izved no sliedēm, un mums ir daudz eh, mūsu valstī specifisku rekomendāciju, piemēram, veselības no jomā. Uh, Bieži vien tas mainās. Sākumā tur runa par fiskālajiem aspektiem, pēc tam par sociālo dimensiju. Mēs uzskatām, ka Eiropas pusgads ir uzskatāms par procesu un ka galvenajai uzmanībai jātiek pievērstai īs, īstenošanai. Valstis ir jāsalīdzina nu, īpaši, kad runājam par makroekonomisko trūkumu procesu, līdzsvaru trūkumu novēršanas procesu Mēs arī lasījām ekon komitejas ziņojuma projektu par, es, par Eiropas pusgada. Tur tiek eh, arī identificētas steidzami īstenojums darbības. Ir daži mērķi, kas nebūtu nav sasniegti. Tas īpaši attiecas uz tiem, kas minēta Eiropa 2020 stratēģijā. Mūsu skatījumā arī kan, eh, valstī specifiskiem rekomendācijām jābūt šeit iekļautā. Bulgārija ir viena no pirmā dalībvalstīm, kas ir spērusi pati savus soļus, lai novērstu regulatīvos šēršļus in, in, investīcijām. Bulgārijas valdība ir. Um, identificējis desmit eh, problēmas un divus šķēršļus investīcijām. Mums ir ad hoc darba grupas un esam ar izstrādājuši konkrēts pasākums šo šķēršļu novēršanai. Mēs uzskatām, ka eh, ekonomika var atkopties, var panākt kohēziju, ja visas dalībvalstis sadarbojas, jo mūsu ekonomikas taču ir savstarpēji saistīts. Un efektīvs veids, kā panākt taustāmus, uh, rezultāts eh, ekonomiskās politikas koordinēšanas jomā nozīmētu lielāku uzticēšanos un plašāku dialogu, lai pārvarētu specifiskos šķēršļus, kas ir konkrētajā dalībvalstī, un lai ievērotu arī vienotā tirkus noteikums. Taču manā skatījumā galvenais vārds šeit ir uzticēšanās. Paldies! Very... Lielas paldies, turpina priekšstādātājs. Un tagad Šārs Maņons no Maltas. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Sandra kunga ziņojumam ir vairāk pozitīvi punkti. Galvenais manā skatījumā attiec un uz investīcijām vai drīzāk produktīvu investīciju trūkums. Nesam, dragi kungs, uzsvēra, ka kvantitatīvā atvieglošana nepiesaista uh, izaugsmi Eiropas ekonomikām un arī netiek veidots jaunas darbvietas, kas nepieciešams. Tāpēc nacionāliem parlamentiem ir jāievieš stimulēšanas pakotnes, kas veicina investīcijas. Pat labāk rodas jautājums, kāda veida investīcijas, vai mēs runājam par valsts investīcijām vai par privātajām investīcijām. Manā skatījumā, lai stimulētu ekonomikas izaugsmi, ir nepieciešams gan valsts investīcijas, gan privātās investīcijas, pievēršoties valsts investīcijām. Tūlīt pat rodas jautājums par elastību fiskālās stabilitātes akta ietvaros. Un šis jautājums jau sen tika apspriests, taču nekāds rezultāts nav panākts. Es domāju, ka Nacionālo parlamentu atbildība ir tāda, ka ir jāparedz viņiem elastības stabilitātes paktietvaros. Nacionālām valdībām ir svarīgi plānot politikas, kas veicina produktīvu valsts investēšanu, jo tas veicina arī privāto investēšanu, arī kombināciju starp privāto, partn, eh, privāto un valsts investīciju. Izaicinājums, ar kuram saskars daudzas Eiropas dalībvalstis, ir saistīts ar to, kā veicināt investīcijas konkrētā dalībvalstī, tādas investīcijas, kas veidot jaunas darba vietas. Es uzskatu, ka šajā parlamentā mums ir jākoncentrējas tieši uz šo jautājumu, jo tad, kad tiks pārvarēts privāto un valsts investīciju jautājums, tas, protams, nozīmē, ka tiks izveidots jauns darba vietas, un tas savukārt veicinās labāku izpratni starp Eiropas Savienību ar tās dažādām struktūrām un nacionāliem parlamentiem. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Kā jums zināms, jūs jau arī minējāt, ka komisija 2015. gada janvārī ir uh, pie, pieņēmusi komunikāciju par elastību, investīciju, klauzulus ietvaros. Un padomu to ir apstiprinājis, bet no otras puses ir arī ievies šis uh, limits. Jūs varat šīs investīcijas izmantot tikai vienu gadu. Tas rada pamatots bažas, vai tas saistīts ar to faktu, ka ir lietas, ko nevar viena gada laikā izdarīt. Paldies, ka šo jautājumu izgaismojāt. Anna Mulder. Anna Mulder no Nīderlandes, lūdzu. Thank you, uh, Mr. Chair. Um, Mulder kungs no Nīderlandes. Paldies, priekšsēdētāji. Dalībvalsts ekonomikas ir saistīts un negatīva notikuma attīstība gaita vienā dalībvalstī var smagi ietekmēt citas dalībvalsts ekonomiku. Ja jūs paraugāties uz konkurēt spēju Eiropas Savienībā kopumā, tad var secināt, ka pēdējo 15 gadu laikā tā ir ievērojami samazinājusies. Ja jūs paklausāties Dragī kunga sacītē, viņš ir sacījis, ka reformas dalībvalstīs, lai saglabātu eiro, eirozonu stabilu, ir nepieciešams. Tāpēc mums ir arī valstīm specifiskās rekomendācijas, tās varētu darboties, taču runājot par īstenošanu, tur sāks problēma. Vairāk par pus no rekomendācijām tiek īstenots. Mans jautājums ir tāds, ko mēs darīsim? Mēs, kā dalībvalsts parlamentu deputātu, Eiropas komisijas un Eiropas parlamentu pārstāvi ar šīm rekomendācijām. Vai ir jāatrod vēl citas rekomendācijas, atbilstoši finansējums? Uh, vai varbūt ir jāievieš sots par rekomendāciju neizpildīšanu. Man nepatīk vienkārši sankcijas sankciju dēļ, taču ir jānodrošina tāda droša, stabila vide, lai mūsu iedzīvotāji varētu dzīvot labklājībā. Paldies! Paldies, ka uzdevāt šo jautājumu. Turpināja priekšstādātājs, tas ir būtisks jautājums. Komisija nāk klajā ar izvērtējumu par Nīderlandi trīs rekomendācijas, divās ir sasniegts progress, vienā ir ierobežots progress. Jūs pareizi darījāt uzdot šo jautājumu, bet tad mums ir pret jautājums jums, kā jūs Nacionālajā parlamentā reaģējat, ja jums nav nekāda ierobežojuma? Atbilde. Jā, mēs uzsveram šīs rekomendācijas ļoti nopietni. Šī gada trīs rekomendācijas par darba tirgu, par valsts finansējumu tika apspriest mūsu parlamentā. Nākošais gada gaidāms vēlēšanas mūsu valstī, un šie jautājumi arī tur parādīsies. Mēs esam priecīgi par komisiju, mums ir diskusijas mūsu parlamentā. Ja paraugoties Francijas, Portugāles, Spānijas parlamentiem, viņam arī jāreformē savas ekonomikas, lai ES ekonomika var augt, un mēs visi kopā varam gūt labumu. Īpaši lielajām valstīm ir jābūt paraugiem. Paldies! Liels paldies! Turpin priekšstādātājs! Eiropas Tautas partijas vārdā Gunārs Hokmarks. Priekšsēdētāji kungs, liels paldies! Paldies par šīm diskusijām! Klausoties debatēs, var redzēt vienu lietu, ka pastāv plaša sapratni par to, ka jāra, jāveicina stabilitāte, lai veicinātu Eiropas ekonomikas izaugsmi un darba vietu izveidi. Mūsu problēma ir tā, ka iespējams mēs neesam tik vienoti uzskatos par to, kā to panākt. Taču, ja mēs paraugāmies uz notikumu attīstību līdz šim, tad pārsteidzoši ir tas, ka tās eka, to dalībās ekonomikas, kas pēdējo divu līdz piecu gadu laikā bija Eh, ar ļoti labām prognozēm par tuvākajiem diviem, trim gadiem, ir ar kopīgo kopsaucēju stabilitāti valsts finansēs, bet tās valstis, kuras vismazāk skārus krīze, vai arī tās valstis, kurām bija tas, ko šodien dēvē par elastību, proti tam bija lielāks deficīts, lielāks deficīts nozīmē arī lielāku slogu un mazāku drošības sajūtu Manā skatījumā galvenā problēma ir nevis ekonomikas politika konkrētajā dalībvalstī, bet gan cita problēma, kas manā skatījumā attiec uz visām dalībvalstu ekonomiku, ne, un vēl jau vairāk uz tām valstīm, kam ir šis lielākais deficīts. Ja mēs soli pa solī grauz, graujam stabilitātes uz izaugsmes pakta uzticamību, tad mēs eh, graujam pašas Eiropas ekonomikas eh, stabilitāti, uzticamību tai. Šodien eh, Eiropas ekonomikā valda tāds miers šietam, kaut arī zinām, ka šur un tur slēptā veidā virmo problēmas. Viena no tām ir tā, ka Stabilitātes un izaugsmes pakts pieprasīs plašāku valsts finansējumu konsolidāciju. Mēs redzam, ka daudz dalību valsts dod šajā virzienā. Un tās valstis, kas šāda rīkojušās, ir piedzīvojušas situācijas uzlabošanos. Mēs arī redzam, ka īstenā taupība novērojam tajās valstīs, kuras pirms taupības Eh, dzīvoja domās, ka jo vairāk naudas tiek tērēts, jo vairāk tā kā ienāks. Tā ir tāda mūsdienu alķīmija, un tā ir kaitējusi daudzām mūsu ekonomikām, un arī ir radījusi problēmas mūsu kopīgai ekonomikai. Es uzskatu, ka mums vispirms ir jārūpējas par fiskālo konsultāciju katrā dalībvalstī, jo tas ir priekšnoteikums investīcijām, ilgter, izaugsmē ilgtermiņā un darbvietu izveidē. Tas ir svarīgi attiecībā uz valsts izdevumu prioritātēm, bet mums ir jāsaglabā stabilitātes uz izaugsmes pakts, jo ja stabilitātes izaugsmes pakta uzticamība sabrūk, tad arī daudzas citas lietas būs uh, izaugušas, samilzušas par problēmu. Lielas paldies! Paldies! Paolo Gualtieri no Itālijas senāta lūdzu. Jā, paldies! Es pateicos par šo iespēju iesaistīties šajās ļoti vērtīgajās diskusijās. Mēs piekrītam tam faktam, ka komisijas prognozes 2016. gadā attiecībā uz valstīs specifiskām rekomendācijām ir pārreizi. Tur ir minēti trīs galvenie pilāri prioritātēm, tie tiešām ļoti svarīgi. Investīcija uzlabošana, struktūrālas reformas, to īstenošanas turpināšana un atbildīgu valsts finansē, finanšu uzturēšana. Nav šaubu par to, ka struktūrālās reformas, kāds mums ir pazīstams, uh, jo tās tiek īstenos daudzās Eiropas valstīs, var ievērojami uzlabot konkrētās dalību valsts ekonomiku un Eiropas kopīgo ekonomiku. Kad valsts ir iesaistīsies pamatīgās izmaiņās, struktūrālās reformās, saskaņā ar ziņojumu, ka tās tiek arī īstenotas, uh, Tad ievērojama daļa no 2016. gada rekomendācijām tiek ievērots. Mēs esam panākuši progresu par vairāk par 25%. Mēs kā valsts esam pārliecināti par to, ka šī ir nozīmīga apņemšanās. Taču kaut ko vairāk var izdarīt konkrētā valstā, skaitā Itālija, lai uzlabotu šo reformu saturu. Bet vēlos vēl sacīt vienu svarīgu lietu. Šī struktūrālā reforma var notikt atbilstošā vidē, makroekonomiskajā vidē. Šai vidē jābūt atbilstošai, lai šīs reformas tiešām vanagoties panākumiem. Diemžēl kaut arī novērota zinām atkopšanās pašreizējā Eirozonas un visas Eiropas ekonomikas atkopšanās ir vēl pārāk uh, pieticīga, lai atbilstoši, uh, lai sniegtu atbilstošu atbildu uz visām tām izmaksām, kas pēdējo gadu laikā ir radušās vai atbildot uz krīzi. Tad jautājums, kā visu šo situāciju uzlabot, es piekrītu ziņojumam un referenta sacītēm. Šodien galvenais ir iekšējais pieprasījums eiro zonā, proti kā saglabāt iekšējo, zo, iekšējo pieprasījumu. Mums ir visbagātākais tirgus uh, pasaulē, taču mēs to neuzturam, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu fiskālā politika nepietiekoši atbalsta iekšējo pieprasījumu, un arī valsts un privātā, privātās investīcijas nesniedz savu ieguldījumu. Tātad ir svarīgi uzsvērt to, kas ir paveikts, taču jāsars arī šī mūsu valsts nostāja uzlabotu Eirozonas potenciālu plašākai fiskālajai politikai jātiek īstenotā. Ko tas nozīmē? Lai īstenotu plašāku fiskālo politiku, mums Eirozonā kopumā ir jāpanāks pozitīvs rezultāts fiskālā līdzsvar ziņā. To sauc par fiskālo nosveru. Kā mēs zinām, jau ilgu laiku, kopš 2011. gada, šis fiskālais balans bija negatīvs, tāt ļoti ierobežojuši šodien, ka tas ir pozitīvs, tas ir tātad uh, pozitīvā jomā nonāca. Tomēr tas ekonomikas izaugsmē nesniedz pietiekoši lielu ieguldījumu. Tātad no mūsu viedokļa ir svarīgs jautājums, kā uzlabot šo fiskālo situāciju, mēģinot pārskatīt tos parametrus, kas mums ir jāpanāk. Un vēl vēlos atsiet līdztekus fiskālajai politikai ir svarīgi, kā uzlabot valsts finansējuma, valsts investīciju pieaugumu Eiropa, jo mēs redzam, ka tas jau ievērojami uzlabo mikroekonomisko un makroekonomisko klimatu. Tam ir šāds iespējas. Es domāju, tas ir pareizais virziens, kurā jāiet 2016. gadā. Paldies! Uh, Mr. Holik. Alies, paldies! Tagad Isvāna kungs no Ungārijas. Paldies priekšsēdētāji par doto vārdu. Ungārijas parlamenta vārdā vēlos vispirms pateikties par to, ka saskaņā ar uh, seno tradīciju mums, Nacionāla parlamenta pārstāvjiem, ir iespēja paust savu viedokli par 2016. gada Eiropas pusgadu un tā prioritātēm. Manuprāt, svarīgi uzsvert Un ka Eiropas pusgada turpmākā racionalizācija mums šķiet ļoti laba iniciatīva. Valstu specifiskie ieteikumi kļuvuši īsāki un konkrētāki, un tas ir uzlabojums. Visam ir lietišķs, faktisks pamats, kas ir ļoti labi. Mēs uzskatām, ka mūsu valsts ekonomika ir stabila, ekonomikas izaugsme mūsu valstī uh, ir uh, par 50% lielāks salīdzinot ar Eiropas Savienības vidusmēra rādītāju. Un uh, prognozēs arī stabilas. Stabilitāte ir ļoti svarīgs faktors, īpaši fiskālās politikas ietveros. Ungārijas politika to ir atzinusi un sapratusi. Un kopš daudziem gadiem mums ir uh, mazāks Mums ir samazinājies uh, budžeta deficīts un uh, tas stabili turas zem 2%. Tagad nu, jau vairākus gadus valsts parāda arī samazinās, un uh, līdz ar to finanses ir skaidri pārskatāmas. Nu, to ir atzinusi arī komisija, jo uh, Ungāriju ierindojusi uh, Uh, tādu valstu kategorijā, kas uh, ir labs uh, pāraugs citām valstīm. Un um, tas nozīmē, ka Ungārijas budžeta situācija ir līdzsvarota un risku šeit uh, praktiski nepastāv. Tagad uh, komisijas valstu specifiskajos uh, ieteikumos Svarīgi turpināt izteikt eh, tāds lietišķos novērtējumus ar un ierosināt pasākumus. Ja tas tā turpināsies, valstīm būs vieglāk eh, ieviest nepieciešamus pasākumus un eh, sadarboties ar komisiju. Mēs eh, šogad esam saņēmuši trīs ieteikumus. Pagājušo gadu eh, tādu bija pieci. Viss, eh, kas ietilpst šajos trīs ieteikumos, atbilst Ungārijas valdības prioritātēm, proti budžeta disciplīna, ko mēs vēlamies ievērot arī turpmāk, um, sektora specifiski nodokļi tiek pakāpeniski ieviesti, uzņēmumi jūtas droši līdz ar to, un es, mēs sagaidām investīciju apjoma pieaugumu mūsu valstī. Protams, eh, eh, publiski organizētā darba programmas tiek pārstruktūrizētas tādā veidā, ka darbiņēmēji, kas piedalās, eh, var pēc iespējas ātrāk atkal iekļauties darba tirgū. Noslēgumā varam teikt, ka mēs ievērojam valstu specifiskos ieteikumus. Un um, ka mūsuprāt, arī šogad uh, Ungārija dara visu, ievēro um, uh, Eiropas pusgada prioritātes. Pagājušajā gadā pie mums viesojās Digi Finans, tātad Finanšu Digi uh, ģenerāldirektors, un mēs runājām par uh, Uh, finanšu lietām, par ieteikumiem, kas skara finanses, par pasākumiem, kas mūsu valstī tiek īstenoti. Un kopumā uh, ieviestie grozījumi ir pozitīvi, un mēs darīsim visu, lai tos uh, turpinātu ieviest un uh, pildītu komisijas ieteikto. Lielas paldies! Um, Gerasimovs Paluras, Grieķijā. Priekšsēdētāja kungs, Valķēra kungs, es esmu priecīgs, ka esmu ar jums pazīstams arī personīgi. Mēs esam mm, mainījušies ar vēstulēm. Es jūs uzskatu par reāli domājušu cilvēku, jūs arī skaidri paužat savu viedokli. Jūs būtībā esat uzskatāms par mūsu valsts Grieķijas draugu. Uh, Un šāds iespējas par jums ir arī Grieķijas parlamentā un ne tikai. Mūsu valsts, kā zināt, ir pakļauta atbalsta ietvaram un viņa tāpēc, un šī valsts tāpēc nepiedalās tieši šajā programmā, par kuru spriežam šodien. Taču politika, par kuru spriežam šodien, objektīvi ietekmē ne tikai tās valstis, kas eh, nav programmā, kā arī tās valsts, kas tajā ir. Tātad mums ir jāskatās, kādi vispār ir ekonomiskās krīzes cēloņi. Kāpēc? Tad, kad kopīgiem spēkiem Eiropas Savienība un ASV nonāca pie krīzes. ASV jau trīs gadus ir pārvarējuši krīzi, turklāt tur novērojama augsti attīstības rādītāji. Kas ir pie vainas pašreizējā ekonomikas politikā Eiropas Savienībā? Es dzirdēju, ka kolēģi, ka šeit uzstājās, runāja par reformām. Reformas kādā virzienā, ar kādu mērķi? ir taču nozīme. Ir zināms, ka e, Eiropā valda neoliberālisms. Līdz ar to reformas iznīcinot e, sociālo valsti, e, iznīcinot darba tiesības, pārkāpjot darbaņēmēju tiesības. Cita starpā vēlos konkrēti izteikties par ekonomiku. Kolēģi, pilsoņu uzskat par Eiropas Savienībā ir pielīdzināms kraham. Tāpat kā 1929. gadā, kad tika piedzīvots ekonomikas sabrukums, bet pēdējā gadā tā ir ar Eiropas Savienību. Kā jau teicu, pilnīgs pagrimums attiecībā uz pilsoņu ieskats par Eiropas Savienību, un tas viss ir norietā. Uh, Eiropas ekonomika slīd uz leju. Uh, Eiropas ekonomika labākā gadienā stagnē. Un tas nozīmē, ka ievērojami palielinās nevienlīdzība, tas nelabvēlīgi ietekmē sociālo vidi un arī uh, reģionālās nevienlīdzības pieaug un pieaug uh, bezdarba līmenis. Nerunāšu te par Grieķiju, bet tikai atgādināšu pēdējie gadi terapijā Grieķijai. Bezdarba līmenis ir 27% tagad Grieķijā šo pēdējo gadu laikā un daudzas citas lietas. Parāds ir daudzkāršojies un mēs vēl ar vienu esam pārvarējuši krīzi. Līdz ar to kolēģi, es uzskatu, ka ir nepieciešams radikāls izmaiņš šajā ietvarā. Ir nepieciešams, nepieciešama izaugsme, eh, vienošanās par izaugsmi, tāda vienošanās, kur būtu runa par ilgspējīgu un godīgu izaugsmu, kur katram būtu tiesības uz darbu un tikt ievērāts cilvēku pamatiesības, kas šodien tiek pārkāptas. Līdztekus tam ir jāstiprina dialogs ar nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Un ir jāstiprina sociālajie tīkli. Es to varētu arī citiem vārdiem sacīt tā. Bezdarbs un nabadzība Eiropas Savienības apstākļos ir tādi neatkarīgi rādītī, kas ir jārisina ar konkrētām politikām. Nē, uh, Šie rādītāji izriet no citām politikām, kas ir pašsaprotams, kā piemēram ekonomiskā stabilitāte cilvēks, eh, darba ņēmējs tādos eh, vispārīgos vārdos vienkārši pazūd, un manā skatījumā tad ekonomika tikai vēl vairāk grimst, un arī dalībvalstis zaudē savu labklājību. Un arī Eiropas Savienība kopš savas dibināšanas laikiem zaudē mirdzumu, un es nezinu, kāds vēl būs rezultāts uh, Brexitam. Un skaidrs, ka tas ir vēl tikai rezultāts sākums. Vēl vēlos uzsvērt, ka ir uh, dažādi pasākumi un dažādi mērķi, kas tiek panākti. Piemēram, Vācija ir 8% pārpalikums, un tas neatbilst Eiropas līgumiem. Liels paldies, ka mani ieklausījāties, un es ceru, ka gaidāms ir interesants dialogs par šiem tematiem. Paldies! Nine. Thank you. Paldies. Jūs uh, teicāt Nākamā runātāja. Paldies uh, priekšsēdētājiem. Šobrīd uh, mūsu parlaments uh, izvērtē valsts specifiskos ieteikumus 2016. Uh, uh, pusgada, gada pusgada prioritāšu kontekstā, un šī viedokļa apmaiņa ļoti svarīga, tāpēc pasakos jums par uh, tās organizēšanu. Darbs, izstrādājot šīs, ieteik, šos ieteikumus, ir izcils darbs, nevienmēr, nevisur vērojams progress, tas to sarežģīja. Es domāju, ka nu, jau ilgi mēs strādājam pie šīm prioritātēm, un ieteikumi man šķiet ar laiku uzlabojas, kļūst mērtiecīgāki, konkrētāki. Uh, Sākumā it kā tie bija tādi diezgan vispārīgi vienādi ieteikumi visām valstīm, un tagad skaidri var sajust progresu. Bet mēs te lielākoties, protams, runājam par ekonomikas un monetārijām lietām, un, lai pieklājīgi to izteiktu, mums vēl ir iespēja lietas uzlabot. Un kas man šķiet izšķiroši šeit ir trīs lietas – Visu pirms eh, jāizmanto visas ekonomikas politikas iespējas, visi instrumenti, viss ansamblis eh, pēc reformām. Mums ir makroekonomiskā nelīdzsvarotība procedūra, jeb MIP. Mums ir rezultāta tabula, bet eh, vai no tā, ka mums pastāv šīs nelīdzsvarotības, ka tās tiek novērotas, vai mēs izdarām pareizus secinājumus, es neesmu pārliecināta. Un man šķiet, ka komisija tagad runā par divu paku un sešu paku un uh, norāda, ka daži nerespektē un neievēro noteikumus, bet vajadzētu komisijai pašai ievērot noteikumus. Un MIP uh, procedūra šeit ir tikpat svarīga kā visas pārējās. Un arī šeit es jūtu, ka ir iespēja vēl lietas uzlabot arī komisijā. Lūk. Otra lieta ir investīcijas. Un šeit komisija savā ieteikumā um, izsakās ļoti skaidri. Bet te jau izskanēja privāto un publisko investīciju aspekts. Uh, Te var runāt par to, ka visi esam vienā laivā, eh, var eh, runāt par to, cik ļoti uzticamies eh, bankām. Un skaidrs, ka jāizmanto abi aspekti, gan publiskās, gan privātās investīcijas. Un ar parlamentu mēs esam izšķirošajā fāzē. Mēs runājam par Junkara plānu otro fāzi. Un tagad um, Ehm, ko mēs te varētu izmantot kā tādu makroekonomiskas politikas instrumentu embriju, un lai embriju, šim embrijam ļautu izaugt un attīstītos, un mums uh, tagad būtu jāpārunā šī otrā fāze, un ko mēs vēlamies panākt ar Junkera plānu vispār, jo man šķiet, ka ne visi uh, to skaidri apzinās. Un trešā lieta, te nav tālu jāiet, nav, tā, nav ilgi jāmeklē izskatot šos eh, valstu specifiskos eh, ieteikumus, kur vēl lietas varētu uzlabot, ir fiskālā politika. Šeit eh, mēs zinām, ka kopienai nav ekskluzīvās kompetences. Tieši valstu specifiskie ieteikumi ir piemērots instruments, lai ekonomikas un fiskālo politiku uzlabotu, lai dot, sniegtu arī tādu globālāku vērtējumu šai politikai. Un um, no nu, komisijas uh, gaidām tādu vērtējumu, kas uh, palīdzēs uzlabot um, šīs uh, politikas līdzsvaru visās valstīs, lai mēs varētu mūsu fiskālos mērķus sasniegt labāk. Paldies. Tagad uh, Paula Trigo Pereirā Portugāli. Grazie, signor Presidente. Paldies priekšsēdētājiem, godātiem Eiropas parlamenta, Nacionālā parlamenta deputāti. Es pārstāvu Portugāles parlamentu. Esmu vienīgais pārstāvis šodien, mēģināšu pastāstīt par mūsu perspektīvām. Es domāju, mm, par to var, var būt drošs. Eh, tas ir mūsu visu kopīgais viedoklis. Un, eh, principā, tam pievienojas arī eh, vairākums valsts pilsoņu. Šī sanāksme notiek saulaicīgi. 2. oktobrī notiek svarīga sanāksme, kur piedalīsies Ekon, Reģija, komisija, uh, attiecīgi komisijas departamenti, un pirmo reizi runās par struktūrālā dialoga īstenošanu starp komisiju un parlamentu. Šis sanāksmes temats, kā daudz no jums apzinās, ir šāds. Vai jāpiemēro sankcijas Portugālei un Spānijai attiecībā uz uh, patēriņiem uh, un uh, saņemtajām atļaujām, kā arī maksājumiem struktūrālajos fondos, jo šīs uh, valstis nav izpildījušas 2015. gada komisijas un padomas kopīgās rekomendācijas. Tātad man te ir divas lietas sakāmas. Visu pirms Portugāles parlamenta deputāti vienbalsīgi uh, Uh, atzīst, un es te runāju par ļoti plašu politisko spektru, un arī pilsoņi tam piekrīt, ka šīs sankcijas ir ne tikai uh, netaisnīgas, bet arī kontraproduktīvas. Ja sankcijas tiks uh, ieviestas, tas uh, nopietni graus Eiropas integrācijas projektu Portugālē, bet arī citur. Uh, Eiropas iestādes pastāv tādi stingras pieejas piekritēji, uzskat, kas uzskata, ka noteikumi jāievēro uh, stingrā veidā, neatkarīgi no ekonomiskām, sociālām sekām. Un ir tādi cilvēki, kas uh, uh domā, ka noteikumi ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, uh, un tāpēc noteikumi jāievēro, bet uh, ar zinām elastīgumu ņemot vērā sekas gan konkrētai valstī, uh, Um, bet uh, tāpat laikā izskatot noteikumu uh, uzticamību kā tādu. Otra lieta, ko vēlos teikt, uh, ir par elastīgumu un elastīguma piemērošanu. Sankciju piemērošana nav tas elastīgākais ceļš uz priekšu nec Portugālē, nec Eiropas Savienībai. Tad es vēlos tieši šīs stingrās politikas piekritējus pārliecināt, ka Eiropas Savienības vislabākajās interesēs ir iet tieši šo ceļu un kādas ir mūsu intereses. Pirmais, pēc Brexita uh, materializēšanas, tā teikt, mums jāpārliecinās, ka ES paliek vismaz 27 valstis. Pirms pāris gadiem, nu, par tādiem mērķiem mēs nerunājam. Mēs domājam, ka mūsu skaits pieaugs, ka mūsu būs 28, 29, 30 un tā tālāk. Bet tagad situācija ir mainījusies. Nu, ļaujiet atgādināt par to, kas rakstīts ikgadējā izaugsmas pārskatā. Šī pusgada sākumā mēs varējām izlasīt, ka mūsu prioritātes ir investīcijas un izaugsme. Investīciju atkal palaišana ir um, pirmā prioritāte. Un pie šīs prioritātes ir pieminēta vajadzība banku savienībai nodrošināt finanšu stabilitāti. Bez izaugsmas un nodarbinātības Eiropas projekts cietīs neveiksmi. Es neiedziļināšos detaļās, lai citi arī varētu izteikties eh, noslēgumā. Tad, kas ir pats svarīgākais? Ko, diezgan kodolīgi. Portugāle pastāv šī pārmērīga deficīta procedūra. Uh, Mm, to paredz komisija, proti šobrīd deficīts ir 2,7%. Mēs darām visu, lai konsolidētu finanses, un jautājums uz galda ir, uh, vai sodiet valsti, kas dara visu, lai konsolidētu, lai konsolidētu budžetu, kas stabilizētu IKP, uh, iz, izaugsmi un nodrošinātu darba vietas. Uh, tiešām ceru, ka man būs iespēja vēl atgriezties pie eh, šīs sarunas un papildināt manus argumentus. Jā, paldies! Paldies, ka atgādinājāt arī par struktūrālo dialogu Ekon Redži komiteja, ka notiek šī sanāksme ar komisiju. Un, eh, jā, tur tiks runāts par eh, iespēju apturēt struktūrālo fondu darbību. Šī būs ļoti svarīga sanāksme. Un jūs izteicat tas, ko jūs teicāt, arī ir ļoti relevanti. Tā ir Portugāles pozīcija runāt par šo konkrēto lietu. Marko Valī, FDD. Sī, grazie, prezidente. Ringrazio i membri. Eh, paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Jūs uzaicinājāt dalību valstu parlamentu pārstāvis, lai mēs piedalītos dialogā, un es varbūt vēlētos sākt ar sekojošo. Eiropas sapnis ir pārvērties par mūrgu, Tās rekomendācijas, kuras tiek izsniegts valstīm, nevienam tās nepatīk. Nepatīk nedz iedzīvotājiem, nedz iedzīvotāju pārstāvjiem, jo receptes nedarbojās. To mēs esam redzējuši gadu desmitu garumā. Piesaistīt privātas investīcijas, īstenot reformas, algu samazināšanās, darba tirgus reformas, kuras komisija paģēra bezmaz ar pletni Grieķijai, Portugālei, Itālijai, Spānijai Tas vienkārši nedarbojas. Šobrīd eh, instrumenti ir zināmā mērā sagrauti. Jūs piedāvājāt instrumentu eiro, bet tas nedarbojās. Un šobrīd eh, sekas ir tādas, ka tā kā nevar devalvēt pašu valūtu, tiek devalvētas algas. Ļoti labi. Bet eh, šajā vasarā mēs piedzīvojam kaut ko citu. Ja e, mēs vēlamies saglabāt Eiropas monetāro savienību un īstenot kopīgu monetāro politiku, tad kā jūs domājat to visu savilkt kopā 19 valsts ar dažādiem procentu likmēm, ar dažādu inflāciju, ar dažādu valodu? Kā jūs to visu domājat vadīt? tas eh, tikai rada jaunas problēmas. Amerikas Savienotajās valstīs, kurās ir viena valoda un pietiekami optimāla valūta, un tomēr viņiem ir zināmas grūtības, kā jūs domājat salikt kopā Eiropu. Jautājumi ir ārkārtīgi daudz. Dragie kungs, eh, pirms pāris dienām tiekoties ar parlamentāriešiem, teica, varbūt ne to pašu, bet drusku līdzīgi Tiek piedāvāta programma, nedarbojas piedāvāta nākamā programma. Vai nu tas viss beigsies eh, ar to, ka kopīgā valūta tiks aizstāvēta burtiski ar ieročiem, vai arī um, sabrukums būs nekontrolējams un no tā cietīs visi. Es nezinu, kāda būs notikuma attīstība, bet, eh, piemēram, priekšlikums, kādu mēs šeit dzirdējām, Portugāla vai Spānija, viens ir skaidrs, ka e, komisijas īstenojamās sankcijas nenāks par labu nevienam. Jo tie, kā jau jūs teicāt, ir komisijas tehniskie darbinieki, ja tā varētu izteikties, e, komisijas inženieri, kur izveido tādu kā algoritmu un mēģina to uzspiest reālajai dzīvei. Uh, Tas nedarbojas, tas nerisina problēmas, tas pat problēmas īsti nesaredz. Mēs nezinām, kas notiks tuvākajos gados, mēs nezinām, kas notiks ar eiro, mēs nezinām, kas notiks ar Eiropas budžetu. Varbūt tiks izveidots Eiropas finanšu ministra amats. Kas notiks ar trojku, tā tad eh, skatīties tikai un vienīgi uz tehniskiem, algoritmiskiem risinājumiem nedrīkst. Un nākamais, kā jūs visu šo putru domājat izskaidrot mūsu vēlētājiem? Tas vienkārši nav iespējams. Pirmkārt, tāpēc, ka tas nedarbojās, otrkārt, tāpēc, ka tas ir drusku pastūbi. Tas vienkārši nav ilgtspējīgi. Neviens nedomā par to, kas notiks pēc pāris gadiem. Neviens. Un par eh, dalību valstu sadarbību un kopību šobrīd vairs nerunā neviens. Es domāju, ka Eiropa ir sabrukuma priekšā tā irst pa visām šuvēm, un tie, kuri šeit vēl mēģina spekulēt ar skaistiem vārdiem, vienkārši sastopas ar citām spekulācijām, kad notiks šis sabrukums. Varbūt, ka jā, var tā tehniski visu aprēķināt un nostādīt pretim politiskajai krīzē. Es nezinu, manuprāt, dzīve nav tā veidota. Ja mums uh, kopīgi neizdosies uzrotīt piedurknus un ķerties klāt darbiem, tad Eiropa ir zudusi jo bieži vien šādi komisijas uzspiestie piedāvājumi aizsargā tikai spēcīgos, bet es, piemēram, pārstāvu ne tikai spēcīgos. Es nāku no kustības eh, Itālijā, kura šobrīd sabiedrības aptaujas rezultātos ir pirmajā vietā. Es eh, tikai vēlējos eh, pateikt, ka mēs vienmēr esam runājuši atklātu valodu, mēs esam par sadarbību, bet ne par meliem. Paldies, saka prieksēdētājs. Un tagad no Kipras eh, Kulas kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms mēs apzināmies, ka esam. Um, ka mums ir paveicies, ka mēs atkal tiekam iesaistīti Eiropas pusgadā pēc pielāgošanās programmas īstenošanas, un mēs to noslēdzām pagājušā gada martā. Eiropas pusgads mūsu skatījumā ir svarīgs process, jo tas veido dialogu nepieciešamām reformām gan nacionālā, gan Eiropas līmenē. Es uzsvēršu tikpat lielā mērā arī Eiropas līmenī, tāpēc, ka mums tur arī nepieciešams ir reāls reformas. Ir zināms, ka eiro zona ir vēl nepilnīga valūtas savienība, tur nepieciešams reformas un mums jānovērš šie trūkumi, cik vien iespējams. Tāpat ar Eiropas pusgadu tiek Eh, identificētas makroekonomiskā, tiek identificēta makroekonomiskā trūkuma katrā dalībvalstī, un no tā ir atkarīga arī ekonomiskā situācija citās dalībvalstīs. Rekomendācijas, kas tiek savutas katrai dalībvalstī, mūsu skatījumā ir pareizais virziens. Ir jāveido vienotāka Eiropas Savienība, jākoordinē darbības, un tas mums ļaus panākt mūsu visu kopīgos mērķus. Runājot par Kiprai specifiskajām rekomendācijām, un jāsaka, mēs tām piekrītam. Mēs jau esam uh, ķērusies klāt ievērojumē reformām, pielāgošanās programmas ietveros, piemēram, attiecībā uz pensiju sistēmu, taču tāpat esam ieviesuši arī minimālo ienākumu ienākumu līmeni katrai ģimenei un katrai pilsonim, kam tas ir nepieciešams tajā konkrētajā brīdī. Tātad te nav runa tikai par vienkāršām reformām, no kurām cieš darba ņēmēji un iedzīvotēm. Tās varbūt arī tādas reformas, kas nāk par labu iedzīvotēm. Mūsu valdība jau ir iesniegusi vairākus projektus, kas pat labām tiek apspriesti Kipras parlamentā, un es ceru, ka līdz gada beigām šie likuma projekti tiks pieņemti, kļūst par likumiem. Tas, piemēram, attiecas uz valsts pakalpojums sniegšanas izmaiņām par eh, darbinieku katrā ministrijā, katrā nodaļā. No mobilitāti, lai mēs veicinātu valsts sektora efektivitāti. Tāpat mēs arī runājam par uh, vietējo pašvaldību darbinieku mobilitāti, lai uh, būtu kopīgi pakalpojumi, uh, kas ir par labu pilsoņiem, par pēc iespējas pieejamāku cenu. Mēs piekrītam tam, ka ir arī makroekonomiskā līdzsvar trūkums, kas ir identificēts augstais uh, Uh, valsts uh, parāda līmenis un arī ir uh, daudz neapmaksātu kredītu. Lai novērstu draudus, jāsaka, ka e, ekonomikas sasniegumi, kas ir labāk nekā bija gaidāms, mums ļauj būt pozitīvi noskaņotiem. 2017. gadam Sap, saskaņā ar uh, prognozēm eh, izaugsmes rādītājs būs augstāks par 2,7%. Augstā, gandrīz augstākais rādījums Eiropas Savienībā. Un arī uh, parāds būs mazāks, uh, gandrīz nulles līmenī. Un uh, tas, tie pat ir labāki, tie pat ir tādi rādītāji, kas atbilst 2017. gadu mūsu prognozēji par uh, 3% izaugsmi un ka parāds būs mazāks par 0,5% eh, no IKP. Un tas nozīmē, ka kredīti, kas līdz šim netika apmaksāti, eh, tiks pamazām apmaksāti un nelielais, eh, nelielā ekonomikas manevra telpa ļāva mums mērtiecīgi uh, ievies nodokļus, kas arī un mainīt šo sistēmu, lai veicinātu investīcijas. Noslēgumā vēlos sacīt. Šī rezultāta ir labs paraugs tam, kā var panākt e, ekonomikas eh, un finanšu jomas e, līdzsvarošanu, pielāgošanu, tai pašā laikā arī uh, parāda, valsts parāda trūkumus mēs esam samazinājuši divu gadu laikā valsts parādu no 6% uz 0%, un mums ir uh, ilgspējīgs attīstības ritms, kurš saskaņā ar prognozēm turpināsies līdz pat 2020. gadam vismaz. Paldies! Thank you! Paldies! Nākamais Rihards Kols no Latvijas lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Um. Paldies, priekšsēdētā kungs. Eh, skatoties uz eh, CSR, tur jau nebūtu nekas piebilstams, bet eh, Eiropas līmenī skatoties, tad es uzskatu, ka viens no iemesliem, kāpēc mums ir tik ļoti lēna ekonomiskā izaugsme, un, protams, Tas ietekmē arī to, kā mēs apkarojam ēnu ekonomiku un nelegālo nodarbinātību. Šobrīd ir aplēses, ka apmēram 7% no Eiropas IKP ir eh, ēnu ekonomika, jeb nelegāla nodarbinātība. Un tas, protams, negatīvi ietekmē kā budžeta ieņēmums, tā veselības aprūpi. Uh, Un eh, kāpēc eh, šis konkrētais jautājums nav iekļauts ziņojuma sākotnējā tekstā? Jā, protams, par eh, bezdarbu ir runāts ļoti daudz, bet par nelegāli nodarbinātajiem nē. Šī problēma ir samilzus daudzās dalību valstīs, piemēram, Vācijā 500 tūkstoši. Uh, um, bēgļu, kuri ir pieprasījuši bēgļu status, to nav saņēmuši Vācijā, nu kā tad viņi e, dzīvo. Un daudzi Eiropas iedzīvotāji gadiem ilgi saņem bezdarbnieku pabalstus. Arī Latvijā nelegālā nodarbinātība ir aktuāls jautājums. Es zinu, ka e, līdzīga situācija ir citās dalību valstīs. Kāpēc par to netiek runāt šajā dokumentā? Priekšsēdētais, paldies! Starp Batīkungs, EPP, lūdzu. Paldies. Es runāju KR grupas vārdā. Un eh, te jau izskanēja atslēgu vārdi. Ekonomikas izaugsme, investīcijas, grieķu kolēģis teica, bez ekonomikas izaugsmes, bez vairāk nodarbinātības Eiropas Savienība cietīs neveiksmi. Nu, tas tā skarbi izskanēja, bet man šķiet pareizi. Lietas vajadzētu uh, papētīt sīkāk. Es principā runāju nevis par Eiropas Savienību, bet par Eirozonu. Eirozona nav vienots bloks. Eirozona ir saskaldīta. Nu, teiksim, konkurētspējas attīstība nenotiek vienotā veidā. Ja paskatīsim Eirozonas valstu īpatsvaru pasaules ekonomikā, tad kopš 2000. gada Vācijas īpatsvars e, bija un paliek spēcīgs, kaut arī Ķīna apsteigusi. Runājot par Franciju un Itāliju, šo valstu īpatsvars ir samazinājies e, gandrīz divas reizes. Un tas nozīmē mazāku eksportu, mazāk nodarbinātības. Ja papētīsim izaugsmi, Eirozonas izaugsmi tiek paredzēta. Uh, 1,6% uh, uh, apmērā šogad. Un uh, izaugsme visā Eiropas Savienībā mm, bet, uh, kopumā paredzēta 2,7% apmērā. Ja uh, paskatīsimies uz atsevišķo valstu rādītājiem, kas, teiksim, nav Vācija, uh, nu tad uh, šie skaitļi ir diezgan skumji. Kāpēc? Eh, šī izaugsme ir tik eh, niecīga, kādi tam ir iemesli. Tas būtu jāsaprot. Kāpēc eh, kopš 2010. gada Vācijā un ASV bezdarba līmenis ir samazinājies? Kāpēc mūsu valsts izaugsme ir un paliek dinamiska? Kāpēc uh, tieši pretējais no notiek dienvidu valstīs, kāpēc eh, jauniešu bezdarbs dienvidu valstīs no 10% pieaudzis līdz 25%, citur eh, vēl vairāk procentiem. Ko tas nozīmē? Vai ejam nepareizu ceļu, acīm redzot, dažas valstis jā un, un citas nē, vai arī eh, valstu potenciāli novērtē par zemu dienvidu valstīm un par augstu ziemeļu valstīm. Eksportus Vācija subsidē. Vācijā šīs subsīdijas padara iespējamu labāku konkurētspēju. Ja e, savukārt Dienvidvalstīs eksporta apliek nodokļiem, nevis subsidē. Skaidrs, ka šādos apstākļos eksports neattīstās, nodarbinātība arī neattīstās. Ja Dragi uzspiež savu 0% likmi Tas tā nedarbojas. Ja cenas noteiktas nepareizi, tad monetārā politika arī nelīdzēs. Skaidrs, ko Dragi dara, bet uh, viņš ar šiem ekonomiskiem līdzekļiem nevar novērst um, fragmentāciju. Nevar teikt vienkārši, ka vajadzīga izaugsme. Vajadzētu saprast, kāpēc ziemeļos situācija tik rasešķirīga no situācijas dienvedos, kāpēc Vācijā notiek uh, tā un uh, Francija, Itālija notiek uh, citādi. Mm, ja mēs neatbildēsim uz šiem jautājumiem, tad mums būs vienas un tās pašas problēmas gan tagad, gan turpmāk, gan ar darba spēku, gan ar uh, pensiju sistēmām. Bet katrs investors pirms investēt pēta uh, prognozes nākotnē. Ja prognoze nākotnē nav laba, nu tā mēs varam uh, tukšgaitā runāt par publiskajām privātajām investīcijām, nekas nenotiks. Thank you. Paldies. Klaudio Grehs no Maltas lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vēlētos pateikties arī eh, kolēģim par eh, to, ka eh, tajā tiek izskatīti vairāki scenāriji un tajā ir savilkt kopā tādi faktori, kuri šobrīd ir būtiski Eiropai investīcija piesaistīšanai. Neviens jau nešaubās, ka komisijas galvenā prioritāte ir stiprināt ekonomisko izaugsmi tas ir pareizais ceļš debatas, debatēs jau tas arī izskanēja. Tomēr īpašu uzmanību vēlētos vērst uz pirmo prioritāti, tas ir investīcija piesaistīšana. Es uzskatu, ka monetārā politika pati par sevi investīcijas tā īsti nepiesaistīs, protams, tās var veicināt ekonomisko izaugsmi. Es tomēr uzskatu, ka Arī citām prioritātēm jābūt uzsvērtam šajā ekonomiskās izaugsmas stiprināšanā, proti inovāciju atbalstam dalību valstīs. Inovācijām ir ļoti liela pievienotā vērtība, tas, tās palielina gan, gan ražošanas apjoms, tās nostabilizē ekonomisko izaugsmu, tās ir būtisks stabilitātes garants. Un rezultātā būs jaunas darba vietas, stabilākas darba vietas, labākas darba vietas. Un esmu pārliecināts, ka tas ir, ka tās ir zāles, ko likt pretim nabadzībai. Es vēlētos iet vēl tālāk un apgalvot, ka patreiz ir nepieciešams darīt daudz vairāk, lai uh, inovācijas eh, vairs nebūtu tādas no augšas uzspiesti, tā varētu teikt, bet gan rastos spontāni dalību valstīs. Uzskat, ka mums ir nepieciešams daudz vairāk ievērot subsidiaritātes principu arī inovācijās, ir eh, jārada tādi ķekari, dažādi sadarbības modeļi un programmas, kas uh, veicinātu inovāciju intensitātes palielināšanos gan dalību valstīs, gan arī pārobežās. Uzskat, ka tas īpaši aktuāli ir tajās dalību valstīs, kuras vēl joprojām cieši ekonomiskās krīzes apstākļos tieši tāpēc, ka tām nav pietiekami daudz inovāciju. Priekšsēdētājs, paldies! Palama Lopes, GOE NGL lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! un jauka pēcpusdiena visiem. Šeit mēs runājam par valstīm specifiskajām re reformām, bet eh, politiski tas ir sava veida radikāla kursa maiņa. Progresīvi nodokļi, minimālā alga, spēcīgs sabiedriskais sektors. Šobrīd tas viss iet eh, pretējā virzienā. Es uzskatu, ka mēs šobrīd esam nolikuši uz upi pur galda visus cilvēkus un e, upurējam tos fiskālās politikas vārdā. Tieši liberālā politika ir patreizējās krīzes iemesls, un e, finanšu sektors, teiksim, manā valstī Spānijā, kad e, e, lielu daļu laika mums nebija problēmas ar valsts parādu, bet tagad tādas ir, un par to ir jāmaksā darba ņēmējiem. Mēs nevaram pietiekami iestāties par darba ņēmēju tiesībām. Šobrīd šī te darbinieku pārvietošana no vienas valsts uz otru, e, tas e, noplicina darba ņēmēju maciņu un padara bagātākus starptautiskos uzņēmumus. Un šobrīd šie starptautiskie uzņēmumi sāk pat e, izdarīt spiedienu un izdarīs spiedienu uz eh, dalību valstu valdībām, lai tās dara to vai šito, un uzņēmumi kļūst vēl tikai bagātāki. Piemēram, eh, eh, Nīderlande un Vācija, viņiem ir ļoti liels budžeta pārpalikums, un tad arī viņi pārkāpj pamatprincipus, kas ir stabilitātes un izaugsmas paktā. Ja mēs vēlamies uzlabot ekonomiskos apstākļus visās valstīs, tad ir kaut kas jādara. Uh, Jā, bet ko? Šeit daudz tiek runāts par eh, solidaritāti, bet ļoti daudzas valstis, īpaši Spānija, Portugāle un Grieķija, jūtas kā zem demokla zobena. Arī darba kārtībā 2020 atrunātie punkti nedarbojas. Spānijas valdība šobrīd ir griezusies pie parlamenta, lai tās sagatavo budžeta priekšlikumu, bet um, Tas jau nozīmē, ka daudzos gadījumos netiek ņemt vērā pamata demokrātiskie principi. Es domāju, ka iestājoties par labāku Eiropu, mums ir jādara arī pašiem kaut kas labāk. Paldies! Saka priekšstādātājs Silva Prērs kungs, lūdzu. Obrigado, prezident. Un... Um, Paldies, priekšstādātāji. Īsts komentārs no manas puses. Šonadēļ Eiropas parlamenta ekonomikas komitejā tika uzklausīts uh, Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājs Dragi kungs. Viņš mums stāstīja, kādas viņa prognozes uh, par izaugsmi šim gadam 0,7% un izaugsme tuvākajiem diviem gadiem būs mazāk 0,6% 2017. gadam un 0,6% arī 2018. gadam. Viņš, ir, viņš atkārtoja savu aicinājumu, kas jau izskanēja no mm, centrālās bankas jau agrāk, turpināt monetāro politiku, ievērojot prasības Tad ir jānoskaidro, vai ir iespējama budžeta politika Eiropas līmenī un vai Eiropas pusgads pietiekoši atbilst eh, Eiropas centrālās bankas aicinājumu. Ir jānodrošina izau, ilgspējīga ekonomikas izaugsme Un tāda vide, kurā tiek veidotas jaunas darba vietas, jāparedz arī pietiekoši. Eh, šie noteikumi tiek eh, īstenot pietiekoši elastīgi, iespējams, tad tagad parādās diskusijas par sankcijām pret Spāniju un Portugāli, kaut arī tas jau arī ir izskanējis, Portugāls deficīts ir mazāks par 3% šogad. Uh, Tātad ir saprotams, ka tas ir pilnīgi absurdi, tas ir pilnīgi pretēji mērķim veidot tādu budžeta politiku, kas veicina izaugsmi un investīcijas. Un nu, tad vēl rodas jautājums, kā Eiropas pusgads stimulē ekonomiku. Jautājums, vai šī politika veicina izaugsmu, atklāts sakot, uh, Situācija, kāda ir vairākās valstīs, liecina par to, ka varētu panākt daudz vairāk, daudz labāk. Kā investīcija politika, pateicoties Junkera plānam, ļauj apkarot līdzsvaru trūkumu, par kur runāja arī mūsu kolēģis, tad ir Uh, liela atšķirība starp Vāciju un perifērijas valstīm Eiropas dienvidos. Vai Junker plāns parāds uh, tādu līdzekļu sadalījumu, lai cīnītos pret šo, uh, pret šīm lielajām atšķirībām, vai arī šis līdzekļu sadalījums patiesībā tiek veicina nevienlīdzību? Visi šie jautājumi ir apspriešanas vērti. Eiropas pusgads. Uh, uzskatāms par veidu, kā pārskatīt līdzšinojo politiku, tā lai arī atbilstu pilsoņu gaidām, un lai tas notiktu, ir pilnīgi jāmaina šī semestra raksturs. Paldies! Lielas paldies, turpin priekšstādātājs! Neviens cits nav pieteicies uzstāties, līdz ar to es pats nākšu klajā ar komentāru, jo mans kolēģis Starpatīkungs un citi, kas izteicās debatēs, uh, liek man izteikties. Te bija jautājumi, kāpēc ir tik atšķirīgi viedokļi. Arī Hokmārka kungu sacītais, viņš gan tagad ir devies pro, prom, bija runa par stabilitātes paktu un par stabilitātes veicināšanu. Es, protams, varētu teikt, ka monetārā savienība pieprasa noteikumus, Taču ļoti piesardzīgi teikšu, ka mūsu noteikumi nedarbojas. Tā ir ziņā, ka netiek samazināts deficīts. Un komisijas priekšstādātājs Junkers mums atgādināja, ja jūs paraugāties uz skaitļiem, uz parādu eirozonā, tad 2009. gadā tas bija 6,3% 2006. Uh, gadā, un tagad tas ir 2,9%. Mēs vairāk par vienu trešdaļu samazinājām deficīta apjomu tikai dažu gadu beigās, e, gaitā. Eirozonā tas ir tikai 1,9%. Tas nenozīmē, ka uh, risinājums jūsu problēmai ir saistīts ar deficītu. Šis risinājums pats par sevi nedarbotos vien, taču grūti stāties pret tiem, kas saka, ka starptautiskais fonds un e, starptautiskais valodas fonds un Eiropas centrālā banka arī to apgalvo, ka 2016. gadā mums būs fiskālā stabilitāte, kas mums būtu jādarāms nākošajā gadā, vai mums būtu jāatgriežas pie iepriekšējiem rādītājiem, vai vismaz eh, būtu šie tēriņi jāuztur tādā līmenī kā tagad. Vai 2017. gadā būtu jāsaglabā ekspansijas eh, fiskālā nostāja vai jāatgriežas pie iepriekšējiem, pie iepriekšējais nostājas? Mūsu rīcībā nav pietiekošs pieprasījums Dragie kungs mums arī atgādināja, ka jāskatās uz iekšējā pieprasījuma kvalitāti. Viņš uztvēra investīciju nepieciešami. Mēs jau zinām, ka te ir runa tikai par kopīgo pieprasījumu, bet arī par ietekmi uz izaugsmes potenciālu. Tātad te ir runa gan par pieprasījumu, gan par pie, piedāvājumu nevar noliekt, ka mums ir milzīga, milzīga līdzsvar trūkums starp taupīšanu un investīcijām. Mēs sēžam uz naudas čupas, un šie līdzekļi aiziet ārpus Eiropas, lai finansētu investīcijas. Citur vai arī tas paliek kā ietaupījumu un nepārveidojas investīcijas, un tā ir galvenā problēma, kas, protams, pieprasa privātās investīcijas, bet atbalstoši fiskālās politikas uh, ieguldījumi šajā ziņā ir būtisks tam ir liels potenciāls. Manā skatījumā ir grūti vienlaikus būt pret ekspansīvo monetāro politiku, ko raksturo Eiropas centrāla banka, pret iekšējā pieprasījuma palielināšanu, pret uh, to, ka ir valstis, kas uh, pieprasa lielāku pieprasījumu. Mums ir jākoncentrē uz kaut kādu vienu no tām lietām. Jo, ja mēs īstenot visus soļus vienlaikus, tad manā skatījumā ir grūti atbildēt uz to jautājumu, ko mums uzdeva, kā mēs varam izdzīvot ar kopīgo palūtu. Par šo lietu ir vērts turpināt diskusijas. Es, protams, atbalstu arī tos, kas saka, ka konkurētspēja un konverģence mums ir vajadzīgas līdztekus viena otrai vai arī iestājas par ekonomikas politikas koordinēšanu, lai īstenot struktūrālās reformas, kas savu, kurām savukārt sekos uh, produktivitāte, un ja arī jāpadziļ mūsu vienotais tirgus, kas ir mūsu trumpis. Es domāju, šīs debats bija ļoti interesants. Mūsu rīcībā vēl ir laiks, es vēl nenāku klajā ar secinājumiem. Varbūt vēl kāds kaut ko vēlas pakomentēt, pirms došu vārdu referentam. Šis ir īstais brīdis. Jā, lūdzu, arī jūs varat izteikties. Priekšsēdētāji, liels paldies, ka vēlreiz to izskaidrojāt. Man šķiet, runa ir par uh, tādām ekonomikas uh, zinātnes pamatprincipiem, īpaši John Meadows Kane uh, principiem, proti Uh, viņš runāja par kaimiņattiecībām un uh, ekonomikas uh, saitēm. Teiksim, ja Vācija eksportē preces un importē nodarbinātību, tad dienvidos eksportē nodarbinātību un importē preces, arī darba spēku. Uz Vāciju, piemēram, kur ir vajadzība pēc darba spēka. Tad Eiropas centrālā banka īsti nepārvalda naudas plūsmas, uh, var apmierināt likviditātes prasības, bet um, uh, pievili, uh, piesaistīt investīcijas, par to, mm, dragi kungam, grūti lemt. Nulles procentu likme nozīmē īstenībā, kā parādi var pieaugt, jo var uh, Eh, būt vairāk parādu ar šādu procentu likmi nekā struktūrālo reformu. Un, lūk, līdz ar to 0% likme nav tas izšķirošais punkts un ilgtermiņā šai nulles vai negatīvai eh, procentu likmju politikai mm, var būt eh, negatīvas, negatīvas ilgtermiņa sekas. Vācijā to skaidri redz un par to runā. Paskatieties, kas notiek ar nekustamā īpašuma precēm, mākslas eh, priekšmetu precēm, pārtikas precēm. Mums te vērojama ļoti bīstama tendence. Un paldies priekšsēdētāji, ka es varu to izskaidrot. Un es to teikšu pavisam skaidri, kas mums jādara. Es esmu par to, un mums uh, vajadzētu rūpēties par to, lai Eiropas Savienība uh, saglabājas, lai tā neizirst, bet um, mēs nevaram pieļaut tādu ekonomikas un monetāro savienību, kas uh, ir tādā mērā fragmentēta. Un uh, līdz ar to jāuzdod sev jautājums, kā palīdzēt valstīm ar uh, lieliem parādiem, kādu ekonomikas modeli tām piedāvāt, kā uh, uzlabot šo izaugsmu nodarbinātību. Un par Grieķiju runājot, runa nav par Grieķiju, bet par uh, Eh, aizdoto naudu. 50% eh, no mm, aizdotās naudas atgriežas eh, Eiropas Savienībā. Grieķijai netiek palīdzēts. Te runa ir vairāk par Eirozonu, nevis par Grieķiju. Un Grieķijai saka, atrodiet ceļu, lai uzlabotu konkurētspēju. Mm, tad uh, ārvalstu investīcijas tiks piesaistītas. Man ļoti uh, patīk Grieķija, es mīlu šo valsti, mm, mm, tur ir uh, lielisks uh, turisms, par turismu jārūpējas. Lūk, kur nodarbinātība. Un uh, Grieķijas parādi ir jāsveitro. Grieķija mm, tos nekad neatmaksās. Es aicinu jūs vienkārši piedot Grieķijai šos parādus. Un ik viens šeit eh, palātā zina, ka pēc bankrota uzņēmējiem nepieciešams starta kapitāls, lai atgrieztos uzņēmēju darbībā. Lūk, eh, valūtas kurs, eh, paredzēšana un uzņēmēju darbības stimulēšana, finansiāla palīdzība. Tā var darīt, lai palīdzētu Grieķijai, bet tagad cerēt uz debes man un turpināt cerēt un nedarīt neko, nu, tas nenovedīs ne pie kā. Paldies, ka devāt man vārdu. Thank you very much. Liels paldies. Debates kļūst dzīvīgākas. Ļoti labi. 20 minūtes vēl ir mūsu rīcībā. Vispirms redzu. Jā, mūsu kolēģi no Nīderlandes. Mulderkungs. Jā, tad vārds jums un tad kolēģi Pereira. Šīs diskusijas ir ļoti dzīvīgas, man arī tās patīk. Vēlos sacīt, ka esmu šeit, jo vēlos, lai Eiropas Savienība paliek kopā. Manā valstī ir tāda partija, kas vēlas, lai Eiropas Savienība izgāstos, sabruktu. Es vēlos, lai Eiropas Savienība paliktu kopā un būtu spēcīga. Mans kolēģis no Portugāles sacīja, ja ir sots Portugālei, tad atbalsts Eiropas Savienībai mazināsies šajā valstī. Manā valstī ir pretējs ieskaits. Ja ir noteikumi un valstis tos neīsteno, un mēs Portugāli nesodām, tad manā valstī atbalsts Eiropas Savienībā mazināsies. Par to šeit ir runa. Arī Spānijas pārstāvs sacīja, ka Vācijai un Holandai ir e, tirzniecības pārpalikums. Jā, mēs e, ar to lepojamies, mums ir spēcīga ekonomika. Vakar e, valsts, pasaules ekonomikas formā mēs dzirdējām, ka mēs esam ceturtā viss konkurēt spējīgākā valsts pasaulē ekonomikas ziņā. Mēs ar to arī vinējām vēlēšanās. Mēs negribam, ka vārgākie Eiropas Savienības locekļi uh, svaināts stiprākās dalībvalstis. Paldies. Jā, turpin priekšstādāt, protams, ir vērts izvērtēt, vai likums ir saprātīgs, samērīgs vai nē, jo, protams, ir jāīsteno pareizās lietas, jārīkojas pareizi. Mums, protams, varbūt arī atšķirīgi ieskat. Valsts, kurai šodien ir mazāk par 3% deficīti, bet arī nav uh, investīciju tad eh, mūsu skatījumā tad nav gluži prātīgi šai valstī samazināt eh, finansējumu, bet, nu, ir arī atšķirīgi viedokļi. Pirēra kungs. Paldies priekšsādātāji. Ir jau labi, ka diskusijas iesilst, un es kā ekonomists eh, par to tikai priecājušies. Šīs diskusijas man ļoti interesē. Runājot par to, ko iepriekš saci Eiropas parlamenta pārstāvis, proti, ka mums nekas nav darāms saistībā ar ekonomikas politiku. Mums ir zināms, ka neapmaksātie aizdevumi ir milzīgs šēršlis. Līdz ar to mūsu centrā ir budžeta politika, un par to vēlos izvirzīt vienu argumentu. Lūk, ir šis godātais kolēģis no Nīderlandes, kurš apgalvo, ka makroekonomiskā līdzsvar trūkums, kas novērojams dažās valstīs, ir atbildīgs par Tad pie šī trī, trūkuma vainīgs ir valsts. Es gan tā gluži neuzskatu. Jā, ir tāds valstis, kas īstenoja nelāks politikas pagātnē, taču tagad tām ir palielinājušās problēmas arī nabadzība tieši šo taupības politiku dēļ. Un to arī atgādina piecu priekšsēdētāju ziņojums. Vai jūs zināt, kādu valūtas eh, reģionu, kur nebūtu vienotas budžeta politikas. Nevar taču tā būt, ka mums nav vienots budžeta politika un tomēr mēs veidojam labi apvienotu valūtas reģionu. Ir nepieciešama šī fiskālā savienība, ir jāpanāk uzlabojumi visās dalībvalstīs, taču ja mēs turpināsim kā daži galēji noskaņotie apgalvo runāt, kā Grieķija, Spānija, Portugāli, eh, ka tur, lūk, ir makroekonomiska nevienlīdzība un tās tāpēc ir atbildīgas. Bet, lūk, arī Vācijai situācija nav tik ideāla, bet, nu labi, sīk smalki par to vairs nestāstīšu taču tas nozīmē par to, ka tāds valsts kā Portugāle turpinās atvesļot savu politiku, bet citas valsts kā Vācija, kurās situācija ir labāka, iespējams, padziļinās savu nodokļu politiku. Paldies! Mm, Grieķijas pārstāvis un tad citi. Paldies priekšstādā. Jā, dialogs tiešām ir kļuvis skaismīgāks novērojams par tādām valstīm kā Nīderlanda. Kolēģi, mums vajadzētu arī paskatīties uz to no vēsturiskā viedokļa. Pēdējo 50-60 gadu laikā, kas tika pieredzēts katrā valstī, kādas katastrofas, kādas iejaukšanās notika. Un vēl senāku eh, pagātnē varētu paskatīties, vai eh, tai valstī bija kolonijas vai nē, kāda bija e, dabas e, resursi un tā tālāk, bet, nu, tas jau ir vēsture. Pievēršos tagad tam, ko kāds kolēģis teica par Grexit, ka labāk ir atgriezties, lūk, nacionālajai valūtai, un tā tas panāks labāku līdzsvaru. Kad Grieķija iestājās Eirozonā un arī citas valstis kā tika secināts, tas brīdis bija neatbilstoši. Valdīja Mārka, un līdz ar to šis uh, mājiņas kurs bija nelabvēlīgs. Grieķijā nu jau seši gadi ir šī piel, ekonomikas pielāgošana programma, un kas, kāds tam bija sēkas, ieklausieties. Un pēc tam tad uh, daļrunīgi runājiet par Grieķiem vai Grieķiju. Parāds milzīgi pieauga Tātad mērķis iestājoties programmā bija samazināt parādu, bet patiesībā tas milzīgi pieauga. Un 25% bija ekonomikas lejupslīd, pat ne ASV milzīgajā valstī nebija tāds, tāds līmenis. Un bezdarba līmenis ir tagad 27%. Un jaunieši zinātnieki un ļoti labi zinātnieki. 60% no viņiem ir bez darba, un viņi vienkārši ir devušies uz lielām Eiropas Savienības valstīm, uz ASV un uh, Austrāliju, ārsti, mm, inženieri un Grieķija viņus ir uzaudzējusi, viņiem ir sniegus savus līdzekļus, lai viņi varētu attīstīties, un tad šis smadzenes aizplūst. Startautiskais valūtas fonds pēc četriem gadiem atzina, ka reizinātājos bija kļūda, un programma tāpēc bija neatbilstoša. Tagad viņi runā par sociāla-ekonomiskajām sekām šajā valstī. 33% no Grieķijas tautas dzīvo pilnīgā nabadzība. Tāda ir reālā situācija. Un arī tagad mēs nevaram Uh, valdīt, jo par mums ir uzraudzība, ne tikai attiecībā uz ekonomiku, bet tas pats attiec arī uz izglītību. Ko mēs mācīsim? Mācību programmā arī iejaucas trojka, par to ir runa. Iespējams, jūs nesaprotat, par ko ir runa. Nav runa tikai par ekonomiku. Nu, par ekonomiku arī vēl kaut ko var pastāstīt arī tur. Mēs tiekam, mēs esam uzraudzības programmā uh, 3,5% uh, pārpalikums tiek pieprasīts no mūsu valsts katru gadu. Jūs runājat par uh, deficītu 3% vai tā tālāk, bet vēsturiski kurā valstī ik kādu ir piedzīvots uh, pārpalikums 3,5%, ka šādas prasības lūk izvirs kreditori. Un tas uz izaugsmes rēķina un pēdējā lieta - parāds. Es jau jums teicu, parāds milz daudzkāršojās ar trojkas receptu. Nu, vai to var mazināt? Nu, es te negribu izvirzīt daudz argumentus, citi jau arī izteicās par to, un viņiem taisnība parādīsies. Nevar tā būt, ka viena valsts vai ģimene vai uzņēmums ar tādu milzīgu parādu attīstieties. Latērija kungs pārtrauc runātā, ir daudz kolēģi, kad vēlas izteikties. Mirklīt lūdzu turpina Grieķijas parlamentu pārstāvis. Tātad mēs pieprasām parlamentu eh, parāda dzēšanu. Atgādināšu, ka nabadzīgā Grieķija pēc kara mm, kopā ar citām nabadzīgām valstīm 1953. gadā sniedz savu ieguldījumu Vācijas parāda dzēšanai. Un es to atgādinu un saku ne tikai par grieķiem, bet arī par uh, citiem. Paldies! Lūdzu, izsakieties eh, vienas, divas minūtes, nevairāk, lūdzu, Kotjeri kungs. We, we, we are... Paldies! Nu, es domāju, ka mēs cenšamies eh, piedāvāt tādu kā terapiju, tādu kā labāku politiku, bet ja mēs nevaram vienoties par diagnozi, nu tad eh, var ilgi strīdēties. Uh, Šī kvantitatīva atvieglošanas politika, kvantitatīva easing, uh, tagad uh, mums šī tāda izēja, tāda panacēja. Mm, īstenībā tas ir uh, zemu procentu likmju efekts. Īstenībā tie ir cita cēloņa sakarība. Notiek uh, konstatējama nelīdzsvarotība uh, starp um, investīciju un, um, un uh, ienākumu. Mēs uh, kvantitatīvu īzingu nevaram apzīmēt kā determinējošu faktoru. Otrā lieta uh, - šī koncepcija šodienas apstākļos nav pietiekama, lai atbalstītu ekonomikas izaugsmi. Un īsnībā mēs runājam par to, kā šo ekspansīvo politiku uh, um, bagātināt ar investīcijām un izaugsmi. Un tā varētu būt pieeja uh, šādai labākai politikai, tā varētu būt mūsu terapija. Un tad jūs uzskatāt, uh, ka kvantitatīva atvieglošana nozīmē nacionālo struktūras reformu likmju samazināšanu. Nē, Tam nav nekādu pierādījumu. Un es varētu jums parādīt valstis, kas uh, intensivē struktūrālas reformas. Citas atkal uh, uh neīsteno tās vairs tik uh, intensīvi. Bet tomēr ļoti svarīgi visā veida reformām ir šis ekspansīvais makroekonomiskais raksturs. Un jāsaprot, kas ir cēlonis un kas ir efekts, kas ir saka, jo uh, Eh, ļoti viegli ir šīs divas lietas sajaukt, un tad rodas apjukums. Paldies, Silva Pereira kungs. Paldies priekšsādātājiem. Divi komentāri par situāciju Portugālē joprojām. Kā mm, Portugāls kolēģis eh, jau teica, trīs gadus Portugālē tika iztenota diezgan stingra pielāgošanās programma, ko eh, izveido Eiropas iestādes Portugāles pilsoņi nekad nesapratīs, kāpēc pēc tik stingras programmas, tās ieviešanas, kur komisija bija iespējas visu novērot, visu novērtēt. Eh, man tie ir eh, kaudze deklarāciju, dokumentu, visiem ieteikumiem, visiem rezultātiem. Beigu beigās tikai par 0,2%. Mums nav izdevies eh, sasniegt mērķi 2015. gadā, un tagad mums draud sankcijas. Un uh, draud Eiropas komisija, kas, starp citu, uh, apsveica Portugāli ar uh, lieliski paveikto darbu. Tās ir absurdi. Es šķiet, Nīderlandiešu kolēģis uzskata, ka ir not teikums, ja neesat nu, izpildījis mērķi, jūs jāsoda. Teikšu skaidri, nav tāda noteikuma Eiropas Savienības akī. Mums ir 23. Eh, pants, mums ir 11. punkts, un eh, tur noteikts, ja mērķis netiek sasniegts, tad tiks pieņemts lēmums. Un pieņemot lēmumu, jāņem vērā visa relevantā informācija. Un arī eh, valsts situācija un arī tas, ko Portugāla dara, lai šogad iekļautos 3%. Jāņem vērā proporcionalitātes um, princips un arī jāizvērtē, uh, kas notiks ar valsts ekonomiku, ja tiks uh, iesaldēti šie finanšu līdzekļi. Ja kāds apgalvos ko citu, nu, tad man šķiet, ka politiķiem jāizskaidro, kāda noteikuma pastāv un ko um, tie. Mm, apgalvo. Paldies, uh, Bjārkā Traufkungs. Paldies priekšsādātājiem. Es izteikšos īsi. Някак си в цялата тази дискусия. Tagad sagaidu konkrēts risinājumus. šodienas gadīju ļoti konkrētus piedāvājumus no jums. Bet um, īstenībā cilvēki tā, sūdzas, raud, nekādu izlēmību te nā, neesmu atradis. Bet varbūt vajadzētu vairāk uh, domāt par to, ko katra valsts var izdarīt, uh, ko uh, mēs varam darīt. Un īstenībā, jā, te visi sūdzas, tā Bulgārijai beidzot sūdzēties visvairāk, jo pēdējo gadu laikā mēs eh, esam ļoti stingri ievērojuši budžeta disciplīnas noteikumus. Mums ir arī ārējā ES robeža. Līdz ar to mums bija jāiztur šis milzīgais migrantu spiediens. Vieš, jo pēdējo gadu laikā uh, Bulgāriju pārpludina bēgļi. Uh, Bulgārija ir nabadzīga valsts, uh, ikmēneša ienākums ir 250 eiro ļoti daudziem cilvēkiem. Padomājiet par to, tas ir mēneša ienākums. Un padomājiet, par ko mēs runājam Grieķijā. Uh, ļoti pirms neilga laika cilvēkus biedēja ar to, ka drīz viņi dzīvos tā kā Bulgārijā. Turklāt pat uh, eh, Grieķijā minimālā pensija ir 700 eiro, uh, Bulgārijā minimālā pensija ir 75 eiro. Un tāpēc, um, kad es pirmo reizi runāju, es teicu, ka svarīgākā lieta ir uzticēšanās. Nevajadzētu fragmentēt hm, Eiropu. Tā mēs uzskatām Bulgārijā. Uh, jo citādi mēs atgriezīsimies 17. un 18. gadsimtā. Nu, vai vēlamies uh, atgriezties pie tādas situācijas, vai inteliģenti cilvēki Eiropā tiešām to vēlas? Es piekrītu priekšsēdētājiem. Uh, Skatās naudas uh, plūsmu pārvaldīšana ir ļoti uh, svarīga lieta. Un runājot par investīcijiem, tie jārunā par to, kā tās stimulēt ļoti konkrēti. Paldies, man ir runātājs saraksts, bet mēs, man jādod vārds referentam, un citādi mēs tiešām nepaspēsim, man pēc divām minūtēm jādodas citur, un līdz ar to dodu vārdu Santa kungam, atvainojiet. Paldies priekšsēdētāji, es uzskatu, ka diskusija bija dzīvīga, interesanta un arī auglīga. Man kā referentam bija ļoti interesanti to dzirdēt. Daudzas idejas, eh, kas izskanēja šeit, izskanēja arī agrāk eh, Eiropas parlamenta diskusijas, arī uh, profesora Starbati idejas uh, man personīgi ļoti patīk. Mm, bet uh, šeit Eiropā uh, Um, mēs uh, dzīvojam suboptimālā zonā. Uh, līdz ar to mūsu politikas arī ir suboptimālas, un varbūt tāpēc mēs nesagaidām tādus rezultātus, uh, kādus uh, vēlētos. Un, nu, līdz ar to mēs vēlamies visu laiku pielāgot šos rezultātus. Runājot par ieteikumiem, reāla problēma ir tāda ekonomiskā konverģēšana nenotiek notiek uh, divergence, kas uh, visu laiku palielinās. Un um, risinājumi šai problēmai nav atrasti. Mēs runājam par politiku konverģenci, mums ir uh, šīs rezultātu tabulas, bet mēs uh, neskatām reālas konverģences problēmas, dzīves standarts, dzīves kvalitāte, mm, kapitāla konverģence. Un uh, tā ir Eirozonas reāla problēma. Uh, un Eiropas Savienības problēma, ņemot vērā to, ka mums ir šādi izējas uh, nosacījumi šī suboptimālā zona, ko politiski noteica starpētī, kungs to uh, uh, nepieņem, viņš saka, ka 3 plus 3 vienmēr ir 6, bet uh, faktiski mums ir politisks uh, konstrukts, kas ir suboptimāls. Uh, Un ar šādu suboptimālo kontekstu mums jāpanāk vislabākie rezultāti. Un, uh, pagātnē mums bija labāka nodarbinātība un labākas investīcijas. Līdz ar to, pat ņemot vērā šo kontekstu, mums ir iespēja uh, darīt labāk un vairāk. Paldies! Galvenais, ka notiek šī diskusija starp Eiropas parlamentu un nacionāliem parlamentu parlamentiem, un tas ir priekšnosacījums tam, lai virzētos uz priekšu un lai šo suboptimālo kontekstu tik tiešām mazinātu. Tā kā paldies, ka bijāt šeit. Līdz 11. oktobrim jāiesniedz grozījumi. Balsojums ekon komitejā notiks te pašā dienā. Un um, tad uh, oktobrī arī plenārsēdē. Paldies uh, visiem Eiropas parlamenta kolēģiem. Liels paldies! mūsu viesiem no nacionālajiem parlamentiem. Nākamā sanāksme 3. oktobrī, pirmdien, Strasbūrā, sanāksme par ekonomisko dialogu, uh, skatot situāciju Portugālē un Spānijā.